Der Präsident! Darf Sie bitten, Platz? Es lūdzu jūs ieņemt vietas. Meine Cienītās dāmas, godātie kungi! Cenītās dāmas, godātie kungi. Sākumā Svobodas kungs ir lūdzis uh, vārdu par darba kārtības punktu. Lūdzu, Svobodas kungs. Lūdzu, ieņemiet vietas, dāmas un kungi. Vārds uh, deputātam Svobodas kungam. Uh, Priekšsādētāji, pavisam īsi. Kamēr mēs tiekamies šeit, bijušais Kipras prezidents tiek apbedīts tieši šai brīdī. Viņš nepārstāv mūsu politisko grupu, bet viņš tomēr ir ļoti daudz darījis, un viņš arī bijis Eiropas parlamenta deputāts, un viņš ir bijis nozīmīga politiskā persona, kas cīnījās arī par Kipras līdzdalību un iestāšanos Eiropas Savienībā. Tad šobrīd noris viņa bēres. Paldies, uh, Sobats kungs. Es uh, Sarīdz kunga uh, ģimenei uh, esmu izteicis uh, Eiropas parlamenta līdzjūtību. Vēlm par darba kārtību uzstāties, to ir izteicis. Tātad vēlm par darba kārtību uzstāties ir izteicis Uģies kungs. Kolēģis Uģies. Paldies, priekšstādātāja kungs. Šodien ir ļoti nozīmīga dieda parlamentam bet, uh, diemžēl, diemžēl bija ārkārtīgi spēcīga vētra vakar Sardīnijā. Tā uh, smagi skāra uh, arī manu pilsētu ir uh, daudzi uh, bojā gājušie un kā solidaritātes uh, izpausme mēs. Uh, protams, ne tikai no solidaritātes fonda līdzekļus ņemsim, bet arī tas ir lūgums, ko es gribu izteikt arī Berlingar kungu un Baračo kundas vārdā lūgt um, noturēt klusuma brīdi, gud, pieminot tos Eiropas pilsoņus, kas ir gājuši bojošajā katastrofā. Es lūdzu uh, visus ieturēt uh, klusuma brīdi. Uģies kungs. Uģis kungs, eh, Uģis kungs, eh, paldies par jūsu norādu. Es eh, tūlīt pievērsīšos tam, jo gribu izteikt arī dažus citus paziņojumus šādā izpratnē. Kolēģi Baraču, lūdzu, jūs pieteicāties uzstāties. Paldies, priekšsādātāja kungs. Jā, kolēģis Oģus e, to jau izteica, e, mans reģions Sardīnija e, piedzīvoja ļoti smagu viesuļvētru, Kleopatra tās nosaukums ir, ir ļoti spēcīgi plūdi. Un lūgums un man uzstāšanās ir ne tikai tāpēc, ka esmu ļoti norūpēsies un gribu izteikt arī manu līdzjūtību, bet parlaments sadarbībā ar komisiju un padomi varētu rūpēties par atjaunotni, lai tiktu dots finansējums no Eiropas solidaritātes fonda. Paldies kolēģei Baraču. Institūcija pārstāvji ir šeit klāt, un es pieņemu, ka komisijas un padomas pārstāvji ir dzirdējuši jūsu aicinājumu. Es pieņemu, ka kolēģis Morganti arī gribēja izteikties, domāju, ka par šo pašu jautājumu. Priekšstādā kungs, arī es gribu paust manu solidaritātu Sardīnijas iedzīvotāju. Sardīnieši mīl viņu salu, viņa aizstāv tradīcijas un identitāti, un es pievienojos kolēģu teiktajam attiecībā uz solidaritāti. Uh, parlamentam vajadzētu darīt visu iespējamo, lai palīdzētu sardīniešiem. Priekšsēdēs Turmas kungs par šo tēmātu lūdzu. Godātie kolēģi, mums ir, protams, jāizrāda solidaritāte sardīnas iedzīvotājiem. Vienlaiks mums jāapzinās, ka tas ir tieši šīs klimata pārmaiņas, kas skāra arī Filipīnas. Tas ir pirmais signāls, ka globālās klimata pārmaiņas patiešām notiek. Respect, hope... Un tādēļ es arī ceru, ka jūs daži no jums arī pārdomāsiet savas pozīcijas šajā jautājumā. Paldies. Ähm, Paldies Turmas kungam. Kāvadas kungs par uh, darba kārtību, lūdzu. Merci, monsieur le président. Très... Paldies, priekšsēdā kungs, ļoti ātri. Es gribētu uh, parlamentam lūgt. Uh, Kā Svobodas kungs to teica, pieminēt divus Francijas žurnālistus, Malī tika nogalināti divi Francijas žurnālisti, tas bija teroristu nodarījums, tas bija šausminos notikums un arī ANO reaģēja, bija aizkustināts un es priekšsēdētāju kungu lūdzu arī noturēt klusuma brīdi, jo ir divi upuri Tas ir uh, arī informā tas jāsaka par informāciju un par uh, publisko viedokli. Es gribu uh, norādīt, dārgie uh, kolēģi, kolēģis, ka neviens no jūsu pieminētajiem punktiem nav saistīts ar darba kārtību. Jūsu uh, pieminētie punkti, lai arī cik uh, uh, atbilstoši mani lūdza kolēģi un kolēģis. Uh, kolēģi no dažādām uh, valstīm, kas uh, skar par Mali situāciju, un arī ļoti daudz žurnālistu uh, mani ir uh, lūguši šeit uh, atkārtot to, ko uh, pats personīgi vairāk nekā pirms nedēļas jau izdalīja uh, Žilēna Dipona un Klauda Verlāna ģimenēm. Tie ir abi tikko pieminētie. Uh, Uh, žurnālisti, kas strādāja France International uh, uh, raidorganizācijā, izteikt mūsu līdzjūtību abi žurnālisti. Viņa žurnālista pienākums pildot un veidot reportāžas par malī konfliktiem, viņi kļuva par upuru teroristiem un brutāli tika nogalināti. Viņi pārstāv uh, veselu kārtu žurnālistu uh, vīriešu un sieviešu, kas ir kļuvuši uh, par upuri, stāstot par uh, kāru, par uh, kardarbību un uh, terorismu. Tādēļ klusuma brīdis, ko. Uh, Noturēsim par godu šiem abiem upuriem, uh, skar uh, šos abus uh, un ir domāta kā solidaritāte, šos abus žurnālistus un ir domāta kā solidaritāte viņu ģimenēm, bet ir spēkā attiecībā uz visiem žurnālistiem un žurnālistiem, kas eh, ar viņu dzīvi eh, riskē, eh, lai sniegtu mums informāciju. Un tāpat arī mēs piecelsimies, lai piedīvētu Sardīnijas viesuļvētras katastrofas upurus. Lūdzu, piecelties, paldies!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 Atbildīgā komiteja ir iesniedzis teksta labojumu saskaņā ar 216.4. ievilci reglamentā. Šis labojums ir pieņemts, ja 24 stundu laikā neviena no politiskajām grupām vai 40 parlamenta deputāti neiesniegs prasījumu par grozījumu. Šo labojumu jūs atradīsiet Sjāns un direkta lapā, un tas tiks publicēts sēdes protokolā. Un tagad pie vērsīsimies balsojumam. Uh, pirmais uh, Dehāns kungs un Kalfin kungs ziņojums par daudzgadu finanšu schēmu personāla balsojums ir nepieciešams kvalificētais vairākums. Sākam balsot. Haben. Vai visi kolēģi ir nobalsojuši?